Nākamais temats ir Sīrija, atsevišķu neaizsargāt kopienu stāvoklis. Vispirms došu vārdu rezolūcijas autoriem. Vispirms Bīlankungs, divas minūtes. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wciąż nie widać poprawy. Paldies, priekšsēdētāj kungs Runājot par situāciju Sīrijā, tad konflikts tur turpinās, un šobrīd jau oficiālais bojā gājušo skaits ir sasniedzis 125 tūkstoši. Tas ir pierādīts. Arī dokumentāli un juridiski ir pienādīt, pierādīts, ka Sīrija pret saviem iedzīvotājiem ir izmantojusi ķīmiskos ieročus. Mums ar ļoti lielu stingrību ir jāpieprasa un vēlreiz jāpieprasa, lai pret savu tautu pavērsušais režīms tiktu atstādināts. Tas pats attiecās arī uz reliģiskām un etniskām minoritātēm. Ir vairāki minoritāšu pārstāvi, kur ir ielikti cietumā un eh, ar režīmu atbalstu pret etniskajām un reliģiskajām minoritātēm ir izvērsta vardarbība. Domāju, ka mums daudz striktāk vajadzētu vērsties pret agresiju pret kristiešiem. Tas ir krimināla noziegums, kas šobrīd ir palicis nesodīts. Es tiešām ceru, ka starptautiskā sabiedrība daudz striktāk vērsīsies pret eh, asinspirti Sīrijā. Un es domāju, ka viss risinājums būtu sarunas, bet šobrīd šis risinājums šķiet miljoniem gaismas gan, gadu attālumā. Mums eh, noteikti vajadzētu atbalstīt Sīrijas iedzīvotājus, un atbalstīt mēs to varam arī caur Turciju, kura šobrīd saņem ārkārtīgi daudz lielu bēgļu plūsmu no Sīrijas. Mēs nedrīkstam pieļaut diskrimināciju pret dažādām minoritātēm, un domāju, ka mums šim konfliktam pēc iespējas ātrāk vajadzētu rast risinājumu. Mums vajadzētu izmeklēt, kāpēc uh, von Rihta tēvam tika piespiest nāves sots un kāpēc neviens vēl nav saukts pie atbildības. Paldies! Dank, Paldies, Bīlan kungs. Tagad divi ar pus minūtes Belder kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Tās Frans Fane Luhts vairs nav dzīvo starpā vairs nedzīvo starp nabadzīgajiem Homsas, Homsā palicējiem. Un kristiešu kopiena tur, kas ir stipri sarukusi, no tā cieši viņš tika noslakvots, neskatoties uz uzuprējošos dzīvu, ko viņš veda, un tas ir liels zaudējums Sīrijai, bet arī mums Eiropā, jo tēls Fanda Luhts, uh, bija neatkarīgs kristiešu gars. Es domāju, mēs varam daudz mācīties no viņa situācijas analīzes. Kad sākās varas spirāla, viņš redzēja sataniskā salafisma draudus. Un es domāju, ka Eiropieši daļai atbildīgi par notikušo. Tam vajadzētu tikt minētam rezolūcijā. Un vēl kaut kas ir izlaists no rezolūcijas. Tajā netiek pieminēta pienācīgi notikumi, eh, kas norisinājās, kad džihadis uzbruka Kasabas pilsētai ziemeļa austrumos pagājušajā mēnesī. Tur nekas nav teikts par Turcijas iejaukšanos vai dalību uzbrukumos Armēnijas, armēņu kristiešu iedzīvotājiem. Tie, kas izdzīvojuši 1917. gada genocīdu, tiem tagad nākas vēlreiz bēgt Es domāju, ka ir jābūt starptautiskai izmeklēšanai par Turcijas lomu briesmīgā Kesabas uzbrukumā, un es domāju, Eiropas Savienībai vajadzētu uzņemties vadošo lomu šajā izmeklēšanā. Turcija kā nekā ir kandidāta valsts, bet dažreiz man šķiet, ka Eiropā ir tabū runājot par Ankaras uh, eh, eh, izgājušos uh, eh, tuvalstrumu politiku. Paldies, kolēģi Belder, un tagad vienu minūtu runās kolēģis Poselts. Priekšsēdi. Šodien pieminam kristiešu eh, martīru eh, mocekli par mieru un cilvēktiesībām eh, tēvu Vandaru Luhtu, un, bet arī neskaitamos visu ticību un konfesiju upuru pieminam, kurus šī Sīrijas režīma slakošana ir maksājusi. Un ir no vienas puses šajā konfliktā cilvēku nīstošais Asad režīms, no otras puses tās opozīcijas daļas, kuras patiesībā vēlas e, izveidot fanātisku pseido dievu valsti. Un starp šiem dzirnakmeļiem ir e, daudz tautību valsts Sīrijas daudzās minoritātes, e, tajā skaitā arī jāmin daudzās kristīgās minoritātes. Un šeit mums kā Eiropiešiem ir jākļūst aktīviem, jākļūst par moderatoriem, jānošķir tie opozicionāri, kas grib tiešām brī, mieru un brīvību, un tie, kas grib mī, brīvību izmantot, lai jaunu tirāniju iedibinātu. Mums jārunā ar tiem režīmu uh, eh, dalībniekiem, kas iespējams ir gatavi uz mierīgu uh, eh, vārds pārēju. Un šajā uh, sakarībā es gribu pateikties kolēģei Dekaizarē par labo sadarbību uh, attiecībā uz cilvēktiesībām Sīrijā, kas arī izpauž šajā rezolūcijā. Paldies, kolēģi Poselt. Tagad 3,5 minūtes runās kolēģi Dekaizarē. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir ceturtā reize, kad mēs šogad balsojam par Sīriju. Mēs redzam, kāda ir fragmentēta opozīcija, kā pieaug terorisms, Un uh, ņemot vērā to, ka kā tad ir situācija, diez vai šī rezolūcija kaut ko mainīs Sīrijas iedzīvotāju dzīvē. Un tomēr mēs vēlamies pieņemt šo rezolūciju, jo nekas nav sliktāks par klusēšanu, tad, kad notiek šādas šausminošas lietas. Mēs vēlamies uzsvērt uh, to cilvēku pazušanu uh, kas iestājās par vārdu brīvību, par demokrāciju, cilvēku tiesībām, un uh, Es domāju par uh, cilvēktiesību aktīvisti, uh, kurš atteicās uh, pamest savu valsti un kurš tagad ir ķīlnieks. Un es tikos ar Padre Paulo un tikos ar viņu arī Eiropā, tad, kad viņš lūdza palīdzību un kurš atgriezās Sīrijā, neskatoties uz risku. Uh, un es domāju arī par tēvu Vanderluktu, kurš izvēlējās palikt kopā ar kristiešiem un musulmaņiem Homsā. Viņš nešķiroja šos cilvēkus, bet viņš arī ir tagad gājis bojā. Aiz šiem eh, cilvēkiem slēpjas eh, liels daudzums šādu pašu cilvēku, kas dod eh, cerību demokrātijai, brīvībai Eh, un pir, mēs nedrīkstam aizmirst šo 2011. gada eh, sacelšanos un eh, nedrīkstam aizmirst to, kā cieši šie vietējie iedzīvotāji. Bet kopš 2011. gada situācija ir mainījusies ir parādījušies divi fenomeni. Pirmais ir saistīts ar vajāšanu, kas ir vērsta pret etniskajām un reliģiskajām minoritātēm gan režīms, gan arī ārējais spiediens eh, izdara smagu spiedienu uz eh, šo situāciju. Ir, eh, nevaram. Tātad mēs redzam, kā. Tad, tad es biju Sīrijā nesen un man bija iespēja tikties ar upuru uh, Uh, ģimeņu pārstāvjiem, un viņi ziņoja par uh, uzbrukumiem un par sodu izpildēm. Un uh, šī kristiešu pilsēta, kur es apmeklēju, tur vēl runā āramiešu valodā. Un Kesaba arī ir svarīga strateģiski. Tā nebija tikai militāra operācija, tā ir galvenokārt kristiešu pilsētu. Un otrā virzība uh, Eh, ko mēs konstatējam, ir tas, ka ir aizvien vairāk eh, labi organizētu teroristisku grupu, eh, kuri, kuras uzbrūk un izdara uzbrukumus islāma vārdā. Minoritātes saskars ar spiedienu no abām pusēm, no režīma puses, kas tās vajā, un no džihādistu puses, ar kuru um, opozīcija dažkārt veids kopīgas operācijas. Uh, bet uh, um, šie teroristiskie tīkli, kas izmanto šo kara situāciju, uh, lai dziļi iesakņotos valstī, ir apdraudējums visam reģionam un arī Eiropai. Un šo um, grupu finansējums liek mums uzdot daudzus jautājumus. Uh, visas minoritātes divkārši cieš no kara uh, kā pilsoņu un kā um, naida upuri. Uh, etniskā un reliģiozā naida upuri. Un mūsu starptautiskās kopienas pienākums ir aizsargāt uh, šīs minoritātes un priekšsādātāji atļaujiet uh, man uh, pateikties kolēģiem ar, par šo te sadarbību, kāda mums ir bijusi, un man tiešām tā ir bijusi liela privileģija drīkstēt kopā ar jums strādāt. Pasautkungs, paldies! Dank, Paldies, Dekaizers kundze, un tagad divas minūtes šākas kundzei, lūdzu. You, Paldies, prieksēdētāja kungs, komisāra kungs, kolēģi. Ir ļoti dīvaini, ka pēdējās diskusijas šajā sasaukumā ir par cilvēktiesībām Sīrijā. Mums ir jādarbojas daudz aktīvāk, un tas, ka par cilvēktiesībām debatas vienmēr ir tik ārkārtīgi maz apmeklētas. Tas tiešām ir pierādījums tam, ka Eiropas Savienībā ir jādara daudz vairāk, lai iestātos par cilvēktiesībām. Patiesībā vairākums Eiropas Savienības iedzīvotāji grib, lai Eiropa iestājas vairāk par cilvēktiesībām. Sīrijā pār par 150 tūkstošiem ir oficiāli nogalināti, 7 miljoni vai 6 miljoni ir bēgļi Sīrijas iekšienē un 2,5 miljoni kā bēgļi jau ārpus Sīrijas robežām. Kādu statistiku mums vēl vajag? Tagad mēs runājam par minoritātēm, par viņu ļoti delikāto situāciju. Pie tam runa iet ne tikai par etnisko un reliģisko minoritāšu minoritātēm, bet arī par sievietēm un bērniem. Jo džihadistu, ekstrēmisti un nogalinošais režīms apspiež visus. Šā gada 7. aprīlī tēvs Vanderluhts tika nogalināts, un ļoti daudzi civiltiesību aktivi aktīvisti joprojām turpina cīnīties šausminošos apstākļos. Arī Saharova balvas ieguvējs, ieguvēja, kura tika nolaupīta kopā ar savu vīru pirms četriem mēnešiem, un viņas atrašanās vieta nav zinām, tomēr ir zināms, ka viņa ir dzīva. Mēs iestājāmies, lai viņa tiktu atbalstīta. Mums ir jāizveido stratēģija, un eh, neiekritīsim lamatās, ka viena minoritāte mūsu acīs ir svarīgāka par kādu citu. Nē. Ja kādas minoritātes tiesības netiek ievērotas, tad tas attiecās uz visām minoritātēm. Brīvība, vienlīdzība, vārda brīvība - tie nav tikai tukši vārdi. Ir jāiesaista visas spēlējošās puses, visas līča valstis, pat Krievija lai Sīrijā visi cilvēki varētu dzīvot brīvi. Paldies Šākas kundzei, un tagad eh, divas minūtes dodu vārdu Susas kundzei. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Mēs, eh, kā jau šeit izskanēja par Sīriju, pēdējā gada laikā esam pieņēmuši vairākas rezolūcijas. Un eh, šobrīd mēs runājam par ļoti īpašām minoritāšu grupām. Sīrijā situācija ir ļoti, ļoti smaga. Šeit jau dzirdējām, ka miljoniem cilvēku, faktiski visiem Sīrijas iedzīvotājiem, ir nepieciešama humanitārā palīdzība. 2,7 miljoni ir kā bēgļi Sīrija apkārt esošajās valstīs. Vēlētos runāt par divām etniskajām grupām Sīrijā, par kurdiem un palestīniešiem. Protams, arī sīriešiem pašiem klājas grūti savā zemē, bet kurdiem un palestīniešiem īpaši. Šobrīd daudzi kurdi ir devušies uz Turciju, un šobrīd vairāk starptautiskās organizācijas ir atsaukuši savus aktīvistus no viņu organizācijām, no viņu, no viņu teritorijām par palestīniešiem runājot, tāda arī ir pāris miljoni kā bēgļi no Sīrijas. Situācija ir pietiekami dramatiska. Ir tāda, kur mēģina doties uz Libānu, bet Libāna ir ļoti maza valsts, un ja tajā bēgļu plūsma pārsniedz kapacitāti, tad tā arī neko nevar palīdzēt. Eiropas Savienībai patiesībā nav izdevies palīdzēt Sīrijai. Nav, būsim atklāti. Uh, Un es pat domāju, ka tas ir politiskās gribas trūkums, ne tik daudz naudas trūkums. Ja jau mēs nespējam politiski vienoties un palīdzēt, tad eh, nevajag runāt tikai skaistās frāzēs. Uh, Palestīniešu situācija ir īpaši dramatiska, jo palestīnieši pārsvarā ir apkopot bēgļu nometēs Sīrijā un valdība viņu palīdzībai nedara neko. Paldies. Paldies. Tagad uh, Flotras kundze divas minūtes. Oui, merci, plus... Paldies. Uh, kā jau tika teikts, uh, šobrīd vairs nav nevienas kopienas, kas nebūtu neaizsargāta, jo Asāds ir uh, izlēmis vērsties pret visu savu tautu, visām tautas grupām, un visi šobrīd ir apdraudēti. Tā ir vardarbības uh, spirāle, kas šķiet vispār neierobežot. Uh, divi miljoni bēgļu ārzemēs un uh, um, arī ir šausminošas uh, kara uh, metodas, ko viņi izmanto, uh, slimnīcas, skolas, uh, ir represijas, uh, un mēs uh, esam arī piedzīvojuši ķīmisko ieroču izmantošanu, šobrīd tiek izmantoti uh, dažādi uzbrukumi ieroči, lai vērstos uh, pret iespējas, pret iespējas vairāk cilvēkiem. Uh, nodarīt pēc iespējas lielāku kaitējumu un uh, starptautiskais ziņojums, kas tika pieņemts janvārī, um, ziņo par uh, spīdzināšanu kā represiju un kā ieroci. Re, Asāda režīm, režīms ir nāvis mašīna, un šī kara uh, nevaldāmība apdrauda uh, arī uh, Ne tikai iedzīvotājus, arī ir dažādas džihādistu kriminālās grupas, kas ir izplatījušās. Un uh, visas kopienas - palestīnieši, āramieši, asī, asīrieši, kurdi, turkmēņi, uh, alavīti, kristieši, visas šīs kopienas um, ir neaizsargātas, un tās būs aizsargātas tikai tad, ja Sīrija būs brīva un demokrātiska, kas uh, respektēs savu daudzveidību un cilvēku pamatiesības. Ko Eiropa šodien var darīt? Vai Eiropai ir uh, citas, uh, cita izvēle, kā atbalstīt demokrātisko opozīciju, neņemot vērā, cik tā ir vāja? tā tagad ir gatava vēst sarunas un uh, saglabāt uh, pamatpakalpojums. Runātāji tiek pārtraukta. Paldies tagad uh, runātāji uh, politisko grupu vārdā. Vispirms es aizkundzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pēdējā laikā Eiropas uzmanība ir vērsta uz Ukrainas pusi, un tomēr ir svarīgi, ka šajās ārkārtas debatēs mēs atceramies arī to, cik šausminoša Sīrijā ir krīze, un tā turpinās. Uh, Šajā zaļajā ceturtdienā kristieši visā pasaulē sapulcējas baznība, baznīcās, lai lūgtu Dievu, bet, piemēram, Sīrijā kristiešiem šāda iespēja ir liekta. Viņi joprojām dzīvo ciešanās, un, kā jau kolēģi šeit teica, mēs nevaram uh, nevienu minoritāti padarīt eh, labāku vai augstāku par citiem. Human Rights Watch jau laika pa laikam runā par to, kādā veidā Sīrijas valdība ir eh, rīkojusies dažādās bēgļu nometnēs, piemēram, no netālu no Turcijas robežas esošā bēgļu nometnē ir pāri par miljonus iedzīvotājiem. Mums ir jāpalīdz Sīrijai. Paldies! Paldies, Esājas kundze. Tagad viena minūte repokungam. Paldies, prieksēdētāja kungs. Sīrijā turpinošais vardarbīgais konflikts šobrīd jau ir izaudzis līdz humanitāras katastrofas apmēriem, un eh, tuvākajā, nāk, tuvākajā pagātnē mēs neko līdzīgu neesam redzējuši. Ļoti smagā situācijā atrodas reliģiskās minoritātes. Sīrija, tieši tāpat kā Eiropas Savienība, balstās uz daudzveidību. Vienoti daudzveidībā šo saukli mēs varam attiecināt arī uz Sīriju. Šī daudzveidība ir kā Eiropas Savienības, tā arī gribētos ticēt Sīrijas pamatapme, ap, pamatakmens, un tomēr Sīrijā šobrīd valda terorisms. Eiropas Savienībai būtu jāparāda, ka tā rīkojas saskaņā ar savu teikto. Un ja mēs nerīkosimies, tad mūsu vārdiem būs tukšas mucas skaņa. Šobrīd eh, daudzi bēgļi ļoti smagi cieši, un mēs nedrīkstam turpināt viņu ciešanu. Paldies, Repo kungs. Tagad divas minūtes Bilbao Barandikas kundzei, lūdzu. Gracias, prezidente. 150 mil... Paldies, priekšsēdētāji. 150 tūkstoši uh, upuru un vairāk kā 2,6 miljoni bēgļu etniskās un reliģiskās minoritātes ir uh, apdraudēts vairāk kā 500 tūkstoši palestīniešu bēgļu un um, neiedomājams bērnu skaits, kas uh, ir bēgļi, un um, miljoniem bērni ir vienkārši palikuši savā vaļā un uh, neiet uz skolu, notiek nolaupīšanas un nogalināšanas. Tādā situācijā šobrīd atrodas Sīrija. Uh, un uh, ir uh, jānodrošina, uh, lai tiktu ievērot starptautiskā likumdošana, lai būtu politisks process, lai tiktu aizsargāts visas šīs grupas, ko es minēju, un jānodrošina, ka noziegumi tiek izmeklēti. Mēs redzam, ka mums ir ar politikas starpniecību jāiejauc, lai novērstu šādus notikumus nākotnē. Uh, Uh, plurālisms ir jāiesteno, jo tas ir uh, vislabākais līdzeklis pat vārdarbību. Un vēl ir viens gadījums, kāds uh, basku vīrietis um, tika nolaupīts Antverpenē. Un tagad turpina basku valodā. Esker. Vielen Dank. Paldies, eh, Bilbao Barandikas kundze. Tagad vienu minūtu klūdzu kungam, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādētāji. Manuprāt, ir eh, ļoti pareizi un svarīgi, ka šodien mēs izskatām situāciju Sīrijā, un iepriekšēju runātāju teiktais jau parādīja, ka ir uh, daudz lietas, kas pārklājās, un, kā jau tika teikts, situācija daudz viet ir dramatiska, bet es gribētu uz to norādīt, uh, ir arī eh, daži cerību momenti. Kurdu eh, reģioni Sīrijas ziemeļos līdz šim ir eh, spējuši izvairīties no vārdarbības un dot tādu kā demokrātisku pamatstruktūru. Un vairāk kā miljonu sīriešu tāpēc ir aizbēguši uz šiem kurdu reģioniem, bet šo reģionu kaimiņi izolē un tur nav pieejama humanā palīdzība. To mēs nedrīkstam pieļaut. Uh, Un šie reģioni, tātad ir Turcijas pierobežas reģioni, un tāpēc Turcija kā Eiropas Savienības kandidāta valsts būtu jāaicina atvērt savas robežas, tas ir viņas pienākums, lai pieļautu humanās palīdzības piegādes. To es gribētu šeit lūgt, un ar šo aicinājumu arī gribētu vērsties pie Turcijas valdības. Paldies! Paldies, Klūts kungs. Tagad uh, viena minūte Grīfina kungam, lūdzu. Priekšsēd. Minoritāšu uh, situācija uh, un bēgļu situācija Sīrijā tiešām šausmīga, bet no kā viņi bēguši? Es divreiz viesojos Sīrijā div, pagājušā gada vasarā un lasīju vēstuli no Sīrijas un ka, ka kad tātad, Eiropas parlaments bija par uh, uzlidojumiem, kas būtu vēl vairāk uh, sīriešu dzīvības maksājuši. Uh, un gan kristieši, gan daudz citi ir cietuši no džihadistiem, kuriem, kurus es ir tik ļoti atbalstījusi. Labāk mums jāprast, lai uh, CIA un cionistu uh, uh, um, tātad. Uh, musinātā izbeigtu uh, savu darbību valstī, eh, no kā cieši daudz uh, kristieši, alavīti uh, un mērenie uh, uh, musulmaņi. Paldies, kolēģi Grifin, tagad kolēģis Štaš Ščasnīs vienu minūti. Paldies, priekšēd. Es uh, stingri atbalstu šo rezolūciju. Visi starptautiskās sabiedrības pūliņi steidzam rast situāciju Eh, risinājumu Sīrijā. Eh, abas konflikta puses ir nodarījušas eh, noziegumus, miljoniem nevainīgi cilvēki ir krituši tam pa upuru, 12 tūkstoši cilvēku bēg no Sīrijas katru nedēļu, un jau 2,6 miljoni ir aizbēguši no valsts, 6,5 miljoni valsts iekšienē ir bēgļu gaitās. Šī humanitārā krīze ir ātri nokļuvusi. Uh, moderno laikmetu vislielāko traģiju e, tabulas virsgalā. E, par upuri krituši e, arī daudz etniskās un reliģiskās minoritātes kā kristieši, lai risinātu situāciju. Sīriešiem pašiem jāuzņemās atbildība, lai rastu politisku demokrātisku risinājumu, kuru stingri atbalstītu starptautiskā savienība. Protams, uh, arī e, ir jābūt izmeklēšanām e, par visiem nozīmēm, kas ir pastrādāti šajā šausmīgā konfliktā. Paldies! Paldies, kolēģi Šķasnī! Tagad kolēģi Seņišina. Paldies priekšsēdētājiem! Mēs nosodam starptautisko humanitāro tiesību un cilvēktiesību eh, pārkāpumu Sīrijā un vardarbību pret etnisko un reliģisko minoritāšu pārstāvjiem. Situācija ļoti sarežģīta. Tādēļ, lai rastu risinājumu, visiem ir jāiesaistās tā rašanā. Mums jāgarantē vienlīdzīgas tiesības visiem pilsoņiem, skatoties uz viņu reliģisko piedarību Arī sieviešu loma ir jā, e, jāpastiprina, viņa situācija jāuzlabo. Mūsu politikai pret Sīriju jābūt ļoti stingrai, nedrīkstam izrādāt nekā, izrādīt nekādu toleranci vardarbībai pret sievietēm, bērniem, seksuālu izmantošanu. Mums vajadzētu turpināt sniegt humanitāro palīdzību. Gribētu arī vēlreiz pieminēt, ka mums vajadzētu iesniegt prasību starptautiskā krimināla tiesā. Paldies, kolēģi Senīšana. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Arī šeit ir vairāk nekā divreiz vairāk deputātu, kā mums laika. Sāks kolēģis Gžibs. Paldies. Visi es pūliņi tik tālu Sīrijas krīzes atrisināšanai ir izrādījušies veltīgi. Gandrīz puse Sīrijas iedzīvotāji atrodas bēgļu gaitās valsts iekšienē. Un no demokrātiskās pasaules tādēļ ir jābūt rēcijai. Viss bargāk tiek važāts, eh, vajāts minoritātes. Un it īpaši viņu starpā kristieši. Mums ir starptautiskā sabiedrība jāaicina aizsargāt šādas kopienas. Ja mēs gaidīsim līdz konfliktu beigām, tad vairs nebūs minoritātes, ko aizsargāt. Piemēram, aramiešu minoritāte. Es viesojos pie viņiem Sīrijā. Šai kopienai e, pieder ap 2,5 tūkstoši, viņi runā kristas valodā, mums viņi atbalsta. Paldies, kolēģi Grib. Tagad kolēģis Segadi. Paldies. Priekšsēd godā tie deputāti kolēģi. Ļoti uh, bēdīgi, kā Eiropas Savienība risina Sīrijas situāciju. Jo Eiropas Savienība nav uzticīga pat sev. Mēs visi zinām, ka Eiropas Savienība nav tikai uh, dalībvalsts dibināta, bet uh, lai aizsargātu cilvēktiesības, kas ir tās pamatā. Mēs zinām, ka Ukrainā ir izveidojusies briesmīga situācija, tačī, eh, darbie kolēģi, eh, Sīrē vairāk desmit tūkstoši eh, mirušo, tur pastaigi notiek konflikti, Hezbollah plano terori, uh, ir apdraudēts jebkāds uh, sabiedriskais miers, uh, minoritāts ir vis, visu laiku apdraudēts. Uh, Es lūdzu, lai Eiropas Savienība aktīvāk darbotos. Eiropas uh, Savienībai vajadzētu daudz noteiktāk iestāties par uh, pamattiesībām. Es vairs nebūšu nākamo piecu gadu uh, laikā Eiropas parlamenta deputāts, taču es lūdzu, lai Eiropas Savienība daudz noteiktāk iestātos par mieru un uh, cilvēktiesībām. Paldies par uzmanību. Paldies, kolēģi Sagadi. Tagad brīvā mikrofona procedūras beigās izteiksies kolēģis Soniks. Vispār jūs lūdzu uh, um, pazemīgi saprašanu. Paldies, priekšēd. Pēdējo mēnešu gaitā redzam arvien vairāk e, uh, islāmistu ekstrēmistu uzbrukumu pret eh, reliģiskām minoritātēm Sīrijā, ir arī vardarbība e, pret sievietēm un bērniem, seksuālā vardarbība, kā arī žurnālistu vajāšanas gadījumi un vajāšanas ticības pamata. Aicinu Sīrijas vārs iestādes aizsargāt visus upurus. Vēlos arī atzīmēt, ka konflikts kļūst arvien negantāks. Un šis vairs nav tikai politisks karš, bet arī etnisks un reliģisks, un no tā cieši daudz nevainīgi cilvēki. Paldies, kolēģi Sonika. Brīvā mikrofona procedūra līdz to beigsies. Debats beigās vārds komisāram Almunijam. Thank you very much. Paldies, prieksēdētāji kungs, godātie deputāti. Komisija uzteica rezolūciju, ko parlaments ir sagatavojis par situāciju Sīrijā. Īpaši jūs izteikto atbalstu vislielākajā riskā esošajām kopienām. Situācija Sīrijā saglabājas smaga un tajā turpinās ļoti vardarbīgs un asiņains pilsoņu karš. Starptautiskā kopiena jau sen ir noteikusi, ka vajadzētu atsākt Ženēvu divas salunas, un tomēr Sīrijas režīms šobrīd gatavojas prezidenta Asāda atkārtotai ievēlēšanai un nevēlas neko dzirdēt par sarunām. Jau pagājušajā pirmdienā komisija apgalvoja, ka šādas prezidenta vēlēšanas ir demokrātijas piesmiešana, vienlaicīgi sadarbi, vienlaicīgi Asada režīms vardarbīgi un ar radikāliem līdzekļiem, izmantojot eh, teroristiskus līdzekļus, izturās pret eh, vismazāk aizsargātajām kopienām, un tas pēdējā laikā bija redzams Kasabā. Augstā pārstāva Aštona ļoti vairākas reizes ir pieprasījusi, lai šīs cīņas Sīrijā apstātos. Vienlaicīgi režīms ir gandrīz pilnībā atkarīgs no ārvalstu palīdzības, un eh, mums vajadzētu ar politiskiem līdzekļiem mēģināt rast risinājumu Sīrijai. Mēs turpinam sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm un politiskiem līdzekļiem atrisināt šo situāciju, un tomēr situācija tikai eskalē. Eiropas Savienība mēģina palīdzēt Sīrijas iedzīvotājiem visās iespējamās jomās, un arī starptautiskā kopiena mēģina kā palīdzēt Sīrijai, tā arī mudināt palīdzēt citus. Ir eh, pieņemta arī apvienoto nāciju drošības padomas rezolūcija par eh, bēgļu plūsmu un par to, kā palīdzēt un sadarboties ar Sīrijas kaimiņu valstīm, lai tās palīdzētu sīriešiem organizēt labāk savu ikdienas dzīvi, cik nu tas iespējams. Mēs vēlamies vairāk palīdzēt eh, vislielākajā riskā esošajām kopienām. Tāda ir daudz. Sievietes, bērni, minoritātes, tajā skaitā arī reliģiskās minoritātes. Un pirmdien ārlietu padomu to vēlreiz uzsvēra tieši pret šīm vislielākā riska grupām režīms ir viss šokējošākais. Astonas kundze jau ir izteikusi savu sašutumu par tēvu Vanderluhta nogalināšanu. Tas tiešām ir šausminoši. Tēvs Vanderluhts bija ļoti drosmīgs cilvēks, kas palīdzēja daužiem, daudziem sīriešiem, kuri bija ieslēgti savās mājās. Bet viņš nav vienīgais. Tādu kā tēvs Vanderluhts ir daudzi, kuri palīdzot sīriešiem, paši kļūst par upuriem. Tāpēc Eiropas Savienība turpinās saukt pie atbildības un vismaz mēģinās pamudināt tos, lai tie, kuri ir pārkāpuši starptautiskās cilvēktiesības un noziegums izvērsuši pret savu tautu, lai tie nepaliktu nesodīti. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Debašu noslēgumā ir iesniegti septiņi rezolūcijas projekti. Šīs debatas līdz ar to ir noslēgtas un uh, balsojums notiks pēc nākamajām debatēm. Nākamais darbkārtības punkts ir uh, stāvoklis Ziemeļkorejā. Un kā vienmēr vispirms uzstāsies autori Bīlankungs. Divas minūtes, lūdzu.